diskusijas visas procedūras laikā. Liels arī paldies visiem maniem kolēģiem no vīdes komitejas, kas decembra beigās uh, uh, atbalstīja 42 pār 17 trete, ļoti skaidrs atbalsts, un es ceru, ka tas arī uh, prognozē pozitīvu šīs dienas balsojuma rezultātu. Esam paskatījuši 2001. gada direktīvu pār uh, atstāģēmo Uh, audzēšanu un arī likumdošanu, kas attiecas uz cilvēku un dzīvnieku barību ar ģēmo, ir ļoti svarīgi jau sākumā precizēt, ka aptvērums šeit aprobežojas tikai ar uh, kultivēšanu. Raudzēšana. Tātad tas neatiecas ne uz importu, ne uz pārvedēšanu. Mēs šeit negribam atvērt debats par to, vai ir liederīgi ģēmo lauksainiecībā un pārtikā. Uh, Tālāk eh, par eh, parlamenta darbu un trialogu rezultātiem 3. decembra garā nakts par sasniegtajiem rezultātiem progresu eh, arī padomē ļoti konkrēts progress un konkrēti rezultāti par to, kā savā starpā var sadzīvot dažādas kultūras. Um, arī, protams, abi, abas likuma pieņemšanas institūcijas arī eh, piekāpās, bet nu tādas ir sarunas un trialogu un pretēji 2001. gada likumdošanai minoritātes dalību valstis, kas audzē ģēmo, augus eh, tagad pieņems eh, pasākumus pierobežu teritorijās, lai novērstu šo ģēmo izplatīšanos, nevēlamu izplatīšanos. Direktīvā arī ir atrunāts opt-out, tad dalība valsts uh, var izmantot šo opt-out nepiedalīšanos gadījumā, ja tā nevēlas audzēt uh, ģēmu. Jauna loma tiek viešietu uzņēmumiem, jā, Eiropas parlaments šeit ir pieņēmis padomas tekstu un to apstiprinās arī ēnu referentu, jo nebija dalība valstīm nekādas elastības. Tajā pat laikā padome izdarīs pēdējiem divām lietām, ka tiek atceltas nosat, nu, atcelti, tātad šī kondicionalitāte pirmajā fāzē dalību valstīm, tātad ir iespēja ierobežot ģēmo izplatību savā teritorijā. Viņi var vest sarunas ar uh, sēklu uzņēmumu sākotnējā fāzē, bet tas vairs nav pienākums, kā tas bija padomas tekstā priekšlikumā. Uh, dalībvalstīm ir desmit un nevis divi gadi, lai mm, izteiktu savas pretenzijas ģēmo audzēšanu savā teritorijā, eh, lai aizsargātu savu lauksniedzības politiku, vidi vai arī, lai izvērtētu otrajā fazē ietekmi uz uh, eh, sociāla-ekonomisko sfēru. Tālāk padome arī piekāpās un pieņēma aizliegums ģēmo gru, atsevišķām ģēmo grupām runāsim skaidru valodu un šeit mm, vēršos pie tiem, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu. Mums nav cits alternatīvas. Esošā situācija status quo nav uh, pieļaujama opcija. Mums ir jāiziet no juridiskajiem džungļiem un tad samierināšanās arī ir visai neiespējama ar absolūti neelastīgu padomi. Lai mums ir uh, Jā, nu, drošina ģēmo atļauju procedūru caurspīdīgums, e, e, lai arī valdības varētu ievērot savas leģitīmās e, izvēles. Mēs uzklausām arī lūgums no pilsoņiem un nevis priekšpadies. Thank you, madam raporteur. Paldies referents kundzei. Tālāk vārds Andriu Kaitis kungam, Eiropas komisāram. Lūdzu. <coughs> Madam President. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, man ir prieks būt šodien šeit. Šis ir bijis garš ceļš, gandrīz piecus gadus, bet gandrīz jau esam mūsu ceļojuma galā. Pirms kāda laika es pat nevarēju iedomāties, ka varēšu stāvēt šeit sekmīgi otrā lasījuma noslēgumā Referentei Federikai Rīsei vēlos izteikt atzinību par efektīvu darbu. Tāpat vēlos pateikties arī ēnu referentiem par viņu atbalstu sarunu laikā. Kopīgiem spēkiem mēs esam spējuši panākt vienošanos padomē un sekmīgi pabeigt šo darbu. Ļaujiet man at atcerēties galvenos faktus par ģēmo kultivēšanu Eiropas Savienībā. Šobrīd ir tikai viena ģēmo, kas ir atļauts audzēšanai Eiropas Savienībā. Tas tiek audzēts piecās dalību valstīs. Deviņās dalību valstīs ir veikti pasākumi, lai nepieļautu ģēmo audzēšanu savā teritorijā, bet šie pasākumi netiek uzskatīti par zinātniski pamatotiem pēc EFSA principiem. Līdz ar to E, tos e, nacionālu valstu tiesneši. Un tas nozīmē to, ka aizliegums uh, e, kultivēt ģēmo uh, šo valstu teritorijā nav iespējams, jo šī brīža regulējums uh, dalībvalstīm ne, neļauj ņemt vērā savu dalībvalstu nacionālo kontekstu. Tas rāda būtisku spriedzi starp politiķiem, sabiedrības gaidām un likumdošanu. Uh, biotehnoloģija industrija uh, uzskata, ka mēs neaizstāvam viņu intereses, un tas uh, liek visiem domāt, ka mēs uh, mazinām mūsu uzticību EFSAI, dalību valstīm komisijai, un tieši tāpēc 2009. gadā 13 dalību valstis lūdza rast situācijā risinājumu. Komisijas priekšlikums piedāvāja juridiski pamatot un pragmatisku risinājumu un tika publicēts 2010. gadā. Vis, mēs piedāvājam divas pieejas. Pirmkārt, uh, uzturēt uz zinātnes atziņām balstītu atļauju izsniegšanu ģēmo audzēšanai, nodrošinot uh, drošību visā Eiropas Savienībā. Un otrkārt, saskaņā ar līgumu tika atzīta katras dalībvalsts uh, tiesības atļaut vai neatļaut ģēmo audzēšanu to teritorijā. Uzskatu, ka teksts, kas ir jūsu priekšā, pilnībā atbilst šiem diviem mērķiem. Dalībvalstīm būs galīgā teikšana par ģēmo audzēšanu atkarībā no situācijas dalībvalstī. Tās dalībvalstis, kas jau audzē ģēmo kultūra augus, to varēs turpināt darīt un tās, kas ir pret, varēs ierobežot vai aizliegt šādu augu audzēšanu savā teritorijā. Tiks nodrošināta izvēles brīvība. Lai varētu audzēt eh, ģēmo, būs jāveic pasākumi, lai novērstu pārrobežu uh, izplatīšanos šādu augu sēklām. Un um, ietekmes novērtējums uz vīdi tiks publiskots uh, drīzumā. Uh, Tas saistīts ar zinātnes progresu. Bet gribēju uzsvērt, ka dalību valstis joprojām varēs pieņemt uh, pasākumus, lai risinātu neparedzētus riskus, kas saistīti ar uh, ģēmo audzētājiem. Priekšstādātāji, godāmie deputāti, ja jūs atbalstīsiet leģislatīvo priekšlikumu par ģēmo audzēšanu, jūs aud, lieksiet dalību valstīm iespēju uh, lemt par ģēmo audzēšanu savā teritorijā no 2015. gada. E, es atkārtot ir aicinātu darīt uh, vairāk, lai atbilstu pilsoņu gaidām, un es uzskatu, ka šis priekšlikums tām atbilst, un tāpēc es gribētu nākt klājā ar sakojošu paziņojumu, sniedzot uh, iespēju, balstoties uz atļauju, uh, audzē ģēmo, e, Eiropas Savienības komisija ir ņēmusi vērā visu informāciju, kas ir tās rīcībā, un dalībvalstīm būs iespēja liekt vai atļaut e, ģēmo audzēšanu savā teritorijā, ievērojot zināms noteikums. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Kestingeris kundze, pusotra minūte. Liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Pēc četra mēneša ilga darba mums ir izdevies plenāra sesijā apspriest uh, ar padomu panāktu kompromisu par ģēmo audzēšanu. Pēc uh, trim mēnešu ilgām sarunām mums beidzot tas ir izdevies un es pateicos visiem par konstruktīvo sadarbību. Šis eh, tiesību akts ir plašs solis ceļā uz plašāku subsidiaritāti un pašnoteikšanos. Arī vairākas eh, valdības eh, ir izteikušās pret ģēma audzēšanu. Pagājušā gada februārī 19 dalību valstis izteicās pret to, un to nedrīkstētu ignorēt. Attiecīgās dalību valstu valdības to jau ir ņēmušas vērā. Astoņas ES dalību valstis ir eh, eh, atļāvušas audzēt eh, augu MON 810, savukārt citur ar aizsardzības klauzulu tas ir aizliegts, un dažviet šie aizliegumi ir pagaidu rakstura. Šķiet, ka šis priekšlikums ir atradis situācijā juridisku risinājumu kas ir divpakāpju risinājums, un līdz ar to dalībvalsts pati var lemt, vai atļaut audzēt kādu ģēmo augu vai nē. Tas rada juridisko paļāvību un nodrošina subsidiaritāti. Tas nav galīgais risinājums, bet tas ir solis pareizajā virzienā, un tāpēc aicinātu kolēģis piekrist šim risinājumam. Speaker is, uh... Nākamais runātājs ir uh, Paņilkungs. Prieks. Priekšsādātāji kungs, dāmas un kungi, šodien, ja dalībvalsts aizliedz audzēt ģēmo uh, savā teritorijā, tad uh, tā ir draud iesvedība Eiropas Savienības tiesā pēc uh, Monsanto iesniegtās um, sūdzības. Tagad pēc uh, triloga ir panākta vienošanās kompromisa, un ir svarīgi atcerēties, ka ja nebūtu šī kompromisa, tad paliktu spēkā pašreizējā situācija, ka komisija atļauj aud, audzēt uh, uh noteiktas ģēmo kultūras, ja nav vienošanās uh, padome. Un šī vienošanās ir svarīga tām valstīm, kuras tāpat kā Francija iebilst pret ģēmo audzēšanu un mums ar Frederiku Rīsu, referenti, kurai es pateicos, ir izdevies pavirzīties uz priekšu, lai aizsargātu patērētāju lauksaimnieku un dalību valstu intereses, un dalību valstīm ir tagad lielāka juridiskā noteiktība, lai iebilst pret ģēmo audzēšanu, tagad dalību valstīm būs tiesības ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu savā teritorijā, motivējot to ar lauksaimniecības vides un uh, veselības um, apsvērumiem. Tas ir svarīgi arī uh, bioloģiskai uh, daudzveidībai, jo pretējā uh, gadījumā būs uh, apdraudējums pēc dažiem gadiem gaustējums pierobežas uh, zonās. Un uh, šis um, kompromiss arī nodrošina lielāku patērētāju aizsardzību Nākamā uzvara Eiropas patērētājiem ir tā, ka mums ir izdevies komisiju pārliecināt neizsniegt jaunas atļaujas ģēmo audzēšanai pirms direktīvas spēkā stāšanās. Šī cīņa bija grūta un mums izdevās panākt uzvaru, bet šī direktīva ir tikai sākums, tas ir labs sākums, bet cīņa pret ģēmo turpinās. Thank you, uh, Mrs. Gerling. Yes, Gerlings kunga, divas minūtes. Paldies. Vispārējā vienošanās kopumā atspoguļo komisijas sākotnējo nostāju dalību valstīm atļauts par to vai atļautu ģēmo audzēšanu. Un tagad mēs atrodamies gara un uh, dārga procesa uh, noslēguma posmā, kas bija saistīts ar to, ka komisijai pietika politiskās drosmes. Un šie uh, tagad es ceru, ka šāda elastība uh, tiks īstenot arī citās jomās, kad manas valsts premjerministrs uh, vēlas panākt reformas Eiropas Savienībā. Bet šajā uh, gumā ir daudz nepieņemamu detaļu. Eh, tagad eh, dalību eh, valstīm ne, nav paredzēta iespēja nepievienoties šīm normām. Šie jautājumi ir jāizskata katrā gadījumā uz katru ģēmo atsevišķi un nav pieļauts um, minēt uh, vides un uh, sabiedrības veselības apdraudējumu kā iemeslu un katrs uh, šāds gadījums tiek izskatīts atsevišķi pirms tiek um, izsniegta audzēšanas atļauja Eiropas Savienība. Eiropas parlamenta nostāja šajā jautājumā ir novedusi pie šādas nepieņēmamas situācijas. Tas, ka GMO tiek uh, demonizēti, tā saucot par Frankensteinu pārtiku, mēs nonāk kaut gan uh, Eh, šādā veidā tiek liekta piekļuve jaunas paudzes ģēmo, kas dod eh, labumu arī cilvēku veselībai. Šis uh, trauslais kompromiss uh, droši vien būs spēkā un ģēmo turpinās uh, ienākt tirgu. Un, uh, Es domāju, ka mums nevajag tikai aizliegt, bet vajag arī veicināt progresu. Paldies!